atcelt eh, rezolūciju un balsojumu par to eh, bija pareizs lēmums. Es domāju, ka rīt mēs balsosim par sabalansētu dokumentu, kas nāks par labu Ukrainai. Tālāk Stojanokungs. Paldies.